lielāku gatavību un spēju aizsargāt mūsu iedzīvotājs pret viņu veselības apdraudējumiem. Paldies eh, komisārs kundzei un līdz ar to esam noslēguši debatas par šo jautājumu. Balsojums būs par šo rezolūcijas projektu rīt pusdienas laikā. Nākamais punkts darba kārt, kārtībā ir Edīts Estrēlas kundzes ziņojums par nevienlīdzību samazināšanu veselības jomā. Došu vārdu referentei. Četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties eh, ēnu referentiem par eh, sadarbību un eh, kopīgi veikto darbu. Es gribētu arī pateikties arī atzinumu sastādītājiem no Sieviešu komitejas un iekšā tirgus komitejas. Viņi visi veica ļoti svarīgus uh, ieguldījumus. Nevienlīdzība veselības jomā starp dalībvalstīm ir saistītas ar ekonomisko un sociālo situāciju. To visu var pastiprināt arī kultūras un uh, dzimumu specifiski faktori. Nevienlīdzība veselības jomā nav saistīta tikai ar pieeju veselības pakalpojumiem, bet arī ar dažādiem faktoriem, kā piemēram dzīves situācija, izglītība, profesija, ienākumi un dzīves situācijas maiņa. Ir panāks noteikts progress, bet tomēr pastāv liela atšķirība starp 27 dalību valstīm. Piemēram, vidējais mūža liekums Eurostat 2007. gadā teica, ka vidējais dzīves ilgums uh, ir veido milzīgas aizu 14,4 gada vīriešiem un 8,3 gada sievietēm. Veselība un vidējais mūža ilgums ir saistīti ar sociālo situāciju un galvenokārt ar nabadzību. Ja nabadzība ir saistīta ar citiem negatīviem faktoriem, piemēram, piederība kādai minoritātes grupai, tad, protams, veselības risks pieaug vēl vairāk. Apdraudējums var būt gan no jaunas vecuma līdz uh, eh, vecāka mūža ilgumam, un uh, tas var pāriet no paudzes uz paudzi. Pasaules ekonomiskā situācija ir vēl pastiprinājusi šo krīzi. Tā ir krīze, kas ir atstājusi iespēju uz veselības aprūpu darību valstīs, gan kas attiecas uz uh, piedāvājumu, gan pieprasījumu par piedāvājumu. Krīze noveda pie tā, ka mazāka uh, budžeta līdzakļi ir paredzēti veselībai. Turklāt arī veselības pakāpojumi tiek eh, mazāk pieprasīti. Krīze parāda arī to, ka eh, tie, kas vēlas sasniegt tikai peļņu ar to, ka tie nepazīst robežu, tas vēl vairāk pastiprina aizu starp eh, bagātiem, kas ir mazākumā, un nabadzīgiem, kas ir vairākumā, bet krīzes niedz arī iespēju cīnīties pret nevienlīdzīgumu ar drošiem pasākumiem, ar kuriem var veicināt vienlīdzību. Mums nevajadzētu ierobežoties tikai uz to, kā mainīt tikai nedaudz un visu atstāt pa vecam, jo tas izraisītu to, ka nevienlīdzība pieaugtu vēl vairāk. Nevienlīdzīgas sabiedrības ir sabiedrības, kas ir arī nestabilas. Noteiktas dalību valstis savās ekonomikas atdzīvināšanas programmās ir paredzējušas arī pasākumus, kā samazināt ekonomikas krīzes ietekmi uz veselību. Uh, tās ir investīcijas infrastruktūrā, tiek uzlabota finansēšanas iespējas un uh, veselības aprūpe tiek organizēta no jauna. Ir svarīgi, lai samazinātu nevienlīdzību, lai tas būtu kā prioritāte pieminēta dažādās politikās darbības jomās un līmeņos. Veselība un uh, komisija šeit iz, ir izteikusi pozitīvas priekšlikumus, bet mani pašas priekšlikumi attiecas galvenokārt uz eh, to, ka vairāk vajadzētu veltīt uzmanību eh, tām personām, kas dzīvo nabadzībā, uz sociāli vājākām grupām, kā piemēram ieceļotāji, migranti bez uzturēšanās atļaujas, etniskās minoritātes, cilvēku ar invaliditāti, vecāki iedzīvotāji un nabadzīgi bērni. Šiem pasākumiem vajadzētu uh, mazināt eh, ekonomiskās krīzes sekas, it īpaši ar infrastruktūras veidošanas palīdzību investīcijām, ir svarīgi veidot labu dzīves apstākļus bērniem un sievietēm. Ir ļoti svarīgi, lai kohēzijas fonds un citi struktūra fondi finansētu projektus, kas attiecas uz tādiem faktoriem, kas eh, varētu izraisīt nemierlīdzību veselības jomā. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga labāka un eh, taisnīgāka nākotne, tīpaši tām grupām, kas ir īpaši apdraudētas. Paldies, Estrēlas kundzei! Deviņi ir pieteikušies runāt. Un tieši tāpat kā iepriekšējās debatēs. Droši vien, ka tas ir saistīts arī ar starptautisko sieviešu dienu. Mums praktiski tikai sievietes, kas pieteikušās runāt šajās debatēs. Tikai viens kolēģis, vīrietis. Rotevs kundze. Lūdzu, katrs runāja tikai vienu minūti. Rotevs kundze. Děkuji, pane eh, předsedající. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kongi. Pēdējos gados mēs aktīvi esam atbalstījuši inovācijas medicīnā, tādēļ atbalstu arī šo ziņojumu, kur tiek pievērst uzmanību neaizsargātajām grupām un uh, veselības aprūpas pieejamībai. Tomēr daudzos aspektos ziņojums ir pretrunā ar subsidiartātes principu. Es gribētu arī iebilst uh, pret. Uh, um, 25. punktu redakcēju, kas attiecās uz 26., 29. un 30. punktu, arī tos uzskat par pretrunīgiem. Es gribētu arī norādīt, ka būtiskās dzīves ilguma atšķirības tikai daļēji nosaka veselības aprūpas līmenis. Es uzskatu, ka tas ir vispārējais dzīves līmenis un attiecīgo valstu vispārējais attīstības līmenis, kas ietekmē vidējo mūžu ilgumu. Un to var uh, arī ietekmēt ar dažādām attīstības uh, uh, programmām un pasākumiem. Paldies, Tikau kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Patreizējā finanšu un ekonomikas krīze ir būtiski ietekmēs veselības aprūpas nozari. Dažas dalībvalsts ir nolēmušas slēgt slimnīcas uh, mazajās pilsētās uh, un kur tiek ārstēts mazāks skaits pacientu. Līdz ar to uh, pacientiem no lauku un attāliem rajoniem, reģioniem ir jāpārvar lieli attālumi, lai saņemtu um, speciālistu medicīnas aprūpi. Gribētu teikt, ka ir novērojama būtiska atšķirība veselības aprūpas līmenī gan starp dalībvalstīm, gan arī um, starp dalībvalstu reģioniem. Subsīdija samazināšana atsevišķām uh, ārstēšanām nozīmē, ka šī nevienlīdzība tikai vēl vairāk pastiprināsies. Uh, šīs nepilnības sistēmā liek arī medicīniskajam personālām. Um, meklēt uh, izdevīgākos darba nostīmes dažādās dalību valstīs. Paldies, figurēto. Kungs, paties. Patreiz, ņemot vērā taupības uh, pasākumus, kas ir vērsti uz uh, sabi valsts izdevumu samazināšanu, tikai vēl vairāk palielina nevienlīdzību šajā jomā Eiropā. tas eh, izraisa arī lielu spiedienu uz veselības aprūpas sistēmu, kā arī no tā cieš cilvēki, kuri slimo ar hroniskām slimībām un kuri ir nepieciešama ilglaicīga ārstēšana un ilgstoši jālieto medikamenti. Uh, Bez tām ir apgrūtināta arī pieeja veselības aprūpas pakalpojumiem, un šāda situācija vērojama arī Portugālē. E, iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem ir arvien grūtāk saņemt nepieciešamo medicīnisko aprūpi, tādēļ ar vārdiem vien nepietiek. Paldies, Vikurēdo kundzei! Zabarskas kundze lūdzu. Nē, es atvainojos, Sinklērs kundze. Sinklērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Veselības aprūpei ir jābūt ikvienas dalībvalsts valdības uzmanības lokā, bet šķiet, ka Eiropas Savienības struktūras nerāda piemēru. London Times vakar runā par uh, parlamenta deputātu um, naudā, ko tie saņem veselības aprūpēji. Tajā pat laikā Eiropas Savienības eh, parlamenta deputāti ir saņēmuši eh, palielinājumu vai papildinājumu līdzekļiem, ko tie saņem veselības aprūpē par 36%, eh, bet, piemēram, apvienotajā karalistē um, ir būtiskas atšķirības tajā, ko cilvēki var uh, saņemt veselības aprūpē, nekā tas ir, piemēram, Eiropas parlamenta deputātiem. Paldies, Zaborskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Ik viens cilvēks ir unikāls un neatkārtojams. Cilvēkiem ir dažādas spējas, prioritātes un uh, dzīvesveids. Mēģinājumi samazināt nevienlīdzību veselības aprūpē ir vairāk saistīta ar cilvēciskumu, nevis ekonomiku, jo cilvēki, kas slimo un cieši, cieši vienādi. Un tieši tādēļ arī ārstī nodot Hipokrāta zvērestu. Nevienlīdzības samazināšana veselības aprūpē ir obligāts priekšnacījums, tomēr šīs vērtības tiek apdraudētas, aicinot uz abortu obligātu atļaušanu visās dalībvalstīs, un mēs tam nepiekrītam. Paldies! Pirīdo kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi! Jāsaka, ka joprojām mēs Eiropas Savienībā vērojām uh, būtiskas eh, atšķirības veselības aprūpē. Tas ir saistīts gan eh, ar šo pakalpojumu pieejamību, gan vispārējo aprūpas līmeni, gan arī tādēļ, ka trūkst integrētas pieejas šajā nozarē. Ļoti bieži mēs vērojām arī diskrimināciju un netaisnību, kur galvenokārt cieši nabadzīgie cilvēki. Ir ļoti svarīgi, lai mēs lik, izskaustu šīs šo nevienlīdzību Eiropā, un mums ir nepieciešams iestrādāt šos principus arī visās rīcību politikās. Un mēs varētu arī Eiropas parlamentā runāt par direktīvas pārskatīšanu, kas runā par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kas dot mums iespēju runāt par šiem jautājumiem plašāk. Paldies! Tālāk. Kalīkungs. Uh, There are a number of aspects here. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu norādīt, ka vislabākais veids, kā izskaust nevienlīdzību veselības aprūpē, ir panākt, lai cilvēki būtu veselīgāki. Un man ir liels prieks, ka daudziem kolēģiem ir izdevies uh, sagatavot rakstisko deklarāciju, kuras mērķis ir uh, aktīvāk eh, cilvēkus eh, piesaistīt dažādām sporta aktivitātēm un citām veselīgām nodarbēm. Tālāk man ir prieks atzīmēt, ka manā uh, valstī uh, Uh, valdības viena no prioritātēm bija universālā veselības apdrošināšana, un doma ir tāda, ka nauda sekotu pacientām, un pacientām būtu uh, pieejama veselības aprūpa neatkarīgi no viņa statusa, ienākumiem vai kādiem citiem aspektiem. Tas ir balstīts uz Nīderlandes modeli. Paldies! Paldies Kelī kungam! Kadenbachers kundze. Frau Kommissarin. Priek, komisārs kundze, priekšsēdētāja kungs, šodien mēs runājam par nevienlīdzīguma novēršanu veselības aprūpē, un tas ir ļoti ambiciozs mērķis. Es drīzāk raizējos par to, ka mēs Eiropā patiesībā veicinām nevienlīdzīgumu, un prognozes ir tādas arī gadu desmitus uz priekšu. Uh, Runa ir par to, kā mēs atsakāmies no sociālajiem standartiem, kā mēs samazinām pieejamību izglītībai. Mēs zinām, ka jo zemāk ir izglītība, jo vairāk arī ir nabadzīgi cilvēki un līdz ar to ir arī sliktāka veselība. Konsolidējot Eiropas Savienības budžetu un dalību valstu budžetus, veicot investīcijas, uh, Uh, um, ne veselības aprūpē, tas viss ļoti nelabvēlīgi ietekmē šo uh, situāciju. Paldies, Antonisku kundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Nevienlīdzīgums ir ļoti liels, uh, nozīmīgs uzdevums sociālās un ekonomiskās kohēzijas ziņā. Tāpat arī tas ļaut labāk nodrošināt uh, vienlīdzību arī sociālo standartu jomā. Um, šie attiecīgie vienlīdzības principi ir jāizmanto, jāievieš visās politikās un jāveido augsta līmeņa standarti. Es ļoti atbalstu šo ideju, ka ir jāuzrauga tas, kādas ir atšķirības veselības aprūpes sistēmās, ir jāveic uzlabojumi. Uh, Un es domāju, ka mums pārvarot nevienlīdzību veselības aprūpē ir jāizstrādā strateģiskās plānošanas mehānisms, kas ļautu nodrošināt vislabākā personāla rekrutēšanu medicīnā. Paldies! Un tagad pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir zināms, ka smēķēšana, alkohola lietošana līdz 2020. gadam ir pie vainas vairāk nekā 70% pāragras nāves gadījumu. Um, problēmas sociālajā jomā liecina par to, ka mēs nespējam nodrošināt vienādu pieeju veselības aprūpei, un nevienlīdzīgums veselības aprūpē nav saistāms ar individuālās izvēles nepilnībām. Tā ir tāda struktu, tas ir struktūrāls uh, trūkums. Un uh, nevienlīdzības novēršanai ir jābūt mūsu prioritātei. Runājot par 2020. gada stratēģiju, tad mums ir izstrādāt noteikti kritēriji, un šeit ir jāizvairās no diskriminācijas vecuma dēļ. Paldies! Līdz ar to šī debate, šīs debates eh, noslēdzas ar komisāri Damanāki. Lūdzu, jums ir iespēja reaģēt uz dzirdēto. Paldies! Komisija saka paldies Eiropas parlamentam par atbalstu šajā nozīmīgajā uzdevumā, proti likvidēt nevienlīdzību veselības aizsardzībā. Sevišķi lielu paldies saku referentē Strelas kundzē par viņas ieguldījumu. Ir zināms, ka ir lielas atšķirības starp dažādiem reģioniem, starp arī starp etniskiem mazākumiem, starp cilvēkiem ar dažādu ienākumu līmeni, un mēs redzam, ka šīs plaisas daudzos gadījumos kļūst platākas. Tagad mēs redzam, ka šajā jomā izpaužas arī ekonomiskās krīzes sekas, proti pasliktinās veselības aizsardzības kvalitāte, pieauga bezdarba darbs, bez, bezdarba līmenis un samazinās sociālo pakalpojumu kvalitāti un apjoms. Lai novērstu nevienlīdzīgumu veselības aizsardzībā, tas ir tā ir jāuztver kā prioritāte Eiropas turpmākajā politikā. Un Gluži kā parlaments ir norādījis, e, šeit ir nepieciešama saskanīga darbošanās visos administratīvajos līmeņos. Jūs runājāt par to, ka ir jābūt labākai pieejai profilaktiskiem pasākumiem un augstas kvalitātes um, ārstēšanai. Tāpat runājāt par īpaši um, vārīgām grupām. Uh, un citiem jautājumiem. Eiropas komisija pilnībā atbalsta jūsu paustās bažas. Jūs runājāt par dzimumu nevienlīdzību, ka tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, būtiskajiem faktoriem, kas izraisa šo nevienlīdzību, un es pilnībā jums piekrītu. Kominis, komisija plāno arī turpmāk īstenot savu rīcības plānu, cita starpā uzlabojot komunikāciju, informējot par savām aktivitātēm un iesaistot dalību valstu iestādes, aicinot tās sadarboties visos līmeņos. Eiropas Savienības veselības aizsardzības programma paled, paredz rīcības plānu nevienlīdzības novēršanā, kas paredz izveidot arī reģionālus vietējos sadarbības centrus. Un mēs grasāmies arī uzlabot savu darbu informācijā par uh, piemēram, tabakas kaitīgo ietekmi, iespējām uh, saglabāt aktivitāti līdz pat vecumam un veicot arī citus pasākumus. Protams, ka vajadzīgi efektīvi pasākumi, to ir jābūt daudz vairāk, un mēs nevaram gaidīt ātrus, straujus panākumus, bet uh, kopā Kopīgi mums ir jācenšas mainīt situāciju, lai visiem eiropiešiem būtu iespēja uh, dzīvot veselīgi. Paldies! Paldies, komisāres kundze! Līdz ar to šīs debatas ir beigušās un rezolūcijas priekšlikums rītdien tiek piedāvāts balsošanai pulksten 12.